Dear colleagues, uh, uh, I sorry we have to start. Kolēģi, mums jāsāk ekon daļa šai sēdei. Viens dienas darba kārtības punkts, ziņojums par direktīvu. Referenti ir Ester de Lange. Vai jūs gribētu runāt? Jā. Mikrofonu lūdzu. Satraukumi runājot par balsošanu ir norimuši, tagad ļoti īsi runāšu. Esmu priecīga, ka esam vienojušies par vienotu nostāju pirms vēlēšanām par šo ļoti sarežģīto jautājumu. Uh, sevišķi runājot par to, kas pēc, tiks nobalsots plenārs sēdē šonedēļ, mums šeit bija uzdevums ziņot par šo jautājumu runājot par sekundāro tirgu. Protams, ir dažādas intereses, kas ir jāņem vērā dalību valstu intereses, patērētāju intereses, tirgus intereses, un tāpēc viss jārisina bija pareizi no paša sākuma. Bija vairāk principi, kas balstīja mūsu darbu. Tātad pārobežu drošība, harmonizēta aizsardzība, runājot par patērētājiem, par to mēs runājām daudz, arī šajās sēdēs Mēs ļoti uzmanīgi skatījāmies, lai nepārkāptu dalību valstu likumus papildus pre, uh, pret naudas atmazgāšanu vērstie instrumenti. Un šos principus mums izdevās ievērot. Gribu īsi parunāt. Runājot par apjomu, šeit ir ļoti precīza pieeja. Mēs ievērojam tikai tos uh, neierobežojušos nolikumus, arī paskaidrojam to, ka organizācijas var turpināt savu darbību, ja procesā uh, sliktie aizdevumi jeb kredīti pārvēršas par labiem. Bija daži jautājumi kas saistījās ar patērētāju aizsardzību, par tiem nerunāšu detalizēti. Ļoti svarīgs jautājums par kredītu pakalpojumu, pasu jautājumu. Tas, ka nevar vienpusīgi mainīt nosacījumus, un esam papildinājuši informēšanas nepieciešamību gan aizdevējiem, gan aizņēmējiem. Un dalība valstis, protams, var iet vēl tālāk. Mums ir grozījumi, taču mērķis ir saglabāt pamatus, lai mēs varētu vienoties. Mums, protams, š otrā daļa bija jāsadala un ar to jātiek būs galā beigās. Gribētu pateikties koreferentam par ļoti labu sadarbību. Paldies! Es vēlētos pateikties arī visiem darbiniekiem, kas piedalījās šajā darbā. Šis ir ļoti sarežģīts teksts, kurā ir nepieciešams ieturēt labu līdzsvaru, taču mums tas, manuprāt, ir izdevies. Mums tagad ir otrais bloks, ja tā varētu teikt, stratēģijai. Mēs esam labi strādājuši arī ar godprātīgās attīksmes punktiem. Es te arī jau uzsvēru galveno trīs jomas, kur, manuprāt, mūsu uzlabojumi ir bijuši ļoti nepieciešami. Prasības, kas, manuprāt, bija pārāk zemas, un padomis jautā, nostāja atstāt dalību valstīm risinājums viņu ziņā, kas nav, protams, optimāls risinājums kopīgam tirgumam Mūsu pieeja bija tā, ka mums ir jāceļ augstākas prasības kredīt apkalpotājiem, kam jāatbilst precīzākām un stingrākām prasībām tātad pašu kapitāla nodrošināšana, laba pārvaldība, kā arī datu aizsardzība kā arī nepieciešamo pasākumu klātbūtne, lai riskus spētu pārvērtēt laitīgi, kā arī pret terorisma un pret naudas atmazgāšanas elementi. Tātad mums bija faktiski trešais trešā pieeja starp minimalistisko un maksimālo prasību neatstājot visu nacionālajām varas iestādēm. Otrs elements, jeb vājība, kas bija komisijas priekšlikumā. Es redzu risku, ka mēs varam izveidot tādu modeli, ka bankas nepārbauda kredīt sektoru maksāt spēju un nodot šo risku citiem, kas savukārt aizskarta kredītņēmēju iespējas. Tāpēc mēs runājam par ilgspējīgiem ieguldījumiem, tādā veidā ierobežojot šo jomu. Un trešais elements, kas saistās ar šo vājību, lai būtu datu aizsardzība un otraizējā tirgus aizsardzība, tātad kredīt. Gadījumiem ir nepieciešams izmantot vai nu tādas kredīta institūcijas vai apkalpošanas iestādes, kas varētu pārvaldīt kredītu. Nu, tas ir nepieciešams, lai aizsargātu ne tikai patērētājus, bet arī tos, kas aizņemās līdzekļus, tai skaitās vidējos un mazos uzņēmējus. Visbeidzot, lai nepadarītu visu šo situāciju nereālu, mēs uzlikām kredīt apkalpotājiem pamat atbildību par šo procesu, kas vienkāršo visu šo situāciju. Kā jau Estera uzsvēra, mēs nenodarbojamies ar īstenošanas pasākumiem. Tas nav daļa no šīs paketes, taču, lai turpinātu šo darbu saistībā ar padomas prasībām, mēs dzēsām daļu par acī. Secinājumi, lai izveidotu stabilu, ilgspējīgo ieguldījumu tirgu Eiropā ir nepieciešama augsta aizsardzība runājot par patērētājiem un aizņēmējiem jeb kreditājiem Šis ziņojums, manuprāt, ir sabalansējis šos elementus, un es uzskatu, ka visi trīs komponenti ir ārkārtīgi svarīgi. Council, which, uh, course... Lai mēs varētu vienoties ar padomi nākotnē, un, protams, mēs ceram, ka tas varētu notikt. Un ja mēs, protams, šo tekstu atbalstīsim un, ja nopietni skatīsimies, kāda būs grozījumi arī no ēnu referentu puses. Un tagad pāriesim pie ēnu referentiem. Berts Luke, lūdzu. Priekšādātāji, paldies, runāšu vācu valodā. Pirmām kārtām liels paldies saviem referentiem par ziņojumu. Priecājos arī dzirdēt no Roberto, ka pastāv nolūks grozījumu priekšlikums no citiem um, ēnu referentiem ņemt vērā, iepriekš gan tas tā nebija. Nu, tagad, kad skatos uz laika grafiku, man tomēr rodas arī nedaudz šaubas par to, vai tas būs iespējams, vai arī šajā gadījumā tiešām nu, nenotiks tāpat kā iepriekš, bet nē, nu, izskatās, ka labi, ka tā nebūs. Katrā ziņā, nu tiešām mēs vēl varam daudz ko ieguldīt šī ziņām gatavošanā. Abi referenti ir pieņēmuši lēmumu, um, nu, kas, kas man īpaši patīk, respektīvi izņemt uh, tiesību akta grozīšanas iespēju. Manuprāt, līdz ar to būtu bijis ļoti labi, ja mēs tādā veidā būtu varētu tikšu karāt pretrunām šai tiesību aktā. Vēl vēlējos šeit nodrošināt patērētāju aizsardzības jautājumu un tiesību jautājumu. Domāju, ir ārkārtīgi svarīgi, lai patērētāju tiesības tiek saglabātas nemainīgas salīdzinājumā ar tām eh, tiesībām, kas, piemēram, tiek piešķirtas kredītu apkalpotājiem un tā tālāk. Bet tāpat laikā, nu, to nedrīkstētu ar šīm sākotnējām tiesībām spēcināt nu, piemēram, nododot šos kredītus kādam trešai, kādai trešai pusē, kādam kredīta apkalpojumam, šīs tiesības tad varētu kļūt spēcīgākas. Nē, tas būtu neatbilstīgi. Jo tādā gadījumā tas savukārt nozīmētu, ka ir arī mazāka atmaksas iespēja kreditu, kredītu pakalpojumu sniedzējiem un līdz ar to arī būtu augstāka transakcijas maksa un izdevumi savukārt nozīmētu, ka būtu lielāki kredītu procenti visiem. Jo, protams, ka arī mm, šie kredīti par šiem kredītu apkalpotājiem būtu jāapkalpo. Un šāda veida izdevumu mm, pieaugumu pamatus mēs nedrīkstam radīt. Mums jādomā par patērētāju aizsardzību tieši ar šo direktīvu. Nu, iespējams, ka tā būs joma, par kuru mēs gribēsim vēl papildus runāt ar mm, ēnu referentu tikšanās reizē un visdrīzāk par to iesniegšu arī grozījumus. Visādi citādi man šķiet, ka tas ir ļoti labs dokumentu projekts, par ko ir vērts īstenot tālākas eh, diskusijas, un jau priecājos um, uz, nāk, uz turpmākajām diskusijām ar kolēģiem. Thank you! Paldies! Aldi grupas vārdā Ventrovēs. Paldies! Pat ja mums nepatīk tas, ka process ir jāsadala. Parlamentam tomēr ir skaidri jāliek sevi dzirdēt, un mums ir nepieciešams padomēji nodot savus priekšlikumus, tāpēc šī rezolūcija par ķīles atgūšanu ir ārkārtīgi svarīga kopā ar direktīvu. Mūsu grupa uzskata, ka sekundārie tirgi var traucēt procesā. Mēs runājam par ilgspējīgiem ieguldījumiem, kas ir visai jauna forma. Un šeit ir bāžas par cilvēcisko dimensiju, par patērētāju tiesībām. Tāpēc mums ir grozījumu priekšlikumi. Ceram, ka jūs tos izskatīsiet. Ir svarīgi, ka Eiropas organizācijas pārvalda šos tirgus un izveido satvaru, lai novāktu barjeras, kas var rasties nacionālās likumdošanas jeb likumvides rezultātā. Tāpēc mūsu aģentūrām vajadzētu būt savai teikšanai nacionālās organizācijas uzraudzīs kredītu procesa dalībniekus, bet mums vajadzētu uzraudzīt nacionālos uzraugus. Tāpēc Eiropas aģentūrai varētu būt sava loma šai procesā. Ir dažādi īstenošanas varianti dalību valstīs, taču mums ir nepieciešams harmonizēt sekundāro tirgu. Mums ir jāredz labās prakses paraugi, nevis sliktā, parā, sliktā uzvedība, ko novērojam dažās dalību valstīs. Tāpēc Eiropas varas iestādēm nepieciešams dot zināmu kompetenci šajā jomā. Paldies! Paldies! Zaļo vārdā gribētu runāt par metodoloģiju. Vajadzētu domāt par laika grafiku. Mēs saņēmām pavisam nesen. Un jāsaka, mums nepieciešams vairāk laika, lai strādātu ar šo failu. Tieši domājot par nākotni. Runājot par saturu, gribētu uzsvērt to, ka šeit ir ierobežota direktīvas joma, ja mēs runājam tikai par šiem jautājumiem. Taču mums ir aizdomas, ka kredīti organizācijas var turpināt savu darbību situācijās, kad ienākumu nenesošie aizdevumi pārvēršas par ienākumus nesošiem aizdevumiem. Vajadzētu būt arī konkrētām saistībām, runājot par kreditoriem, runājot par kredītu pārdošanu citām pusēm Vēl mūs satrauc daži jautājumi, par kuriem jūs jau minējāt. Prasības kredīt pakalpojumiem mūsuprāt ir ļoti pozitīvi vērtējams, taču tai pašā laikā ir izslēgti kredīt apkalpošanas iestādes un alternatīvie fondi. Tas ir jautājums, kāpēc apjoms tika, jeb aptvērums samazināts, salīdzinot ar direktīvu. Mums tas rada bažas. Arī prasības, kādas ir uzstādītas, vajadzētu papildināt, runājot par taisnīgu attieksmi pret kreditētājiem. Ja? un tādas likumvidas izveidotas, lai netiktu apietas vadlīnijas. Runājot par īstenošanu, kompetentās iestādes dalību valstīs var vērst sankcijas pret kredīti iestādēm savās valstīs, kā jūs esat uzsvēruši grozījumā. Mēs nepiekrītam arī 135. grozījumam, kurš atņem uh, uh, varas iespējas vietējām varas iestādei pirms tiek spērti nepieciešamie soļi. Un visbeidzot, tas ir priekšlikums, ko mēs varbūt iesniegsim Mēs uzskatām, ka nepieciešams izveidot reģistru, kas uzsvērtu un rādītu šo caurskatāmības iespaidu, kas nāktu par labu visiem kreditoriem un kreditētājiem. Mēs turpināsim diskusiju par šo jautājumu. Paldies! Papadimulis grupas vārdā. Runāšu grieķiski. Paldies! Gribētu sākt ar to, ka pateiktu paldies referentiem par izdarīto. Klausījos komentārus šodien un gribu teikt, ka jūs varēsiet pārskatīt grozījums, taču vērst jūsu uzmanību uz to, ka mums ir ļoti ierobežots laiks. Mums arī ir priekšlikumi. Mēs gribētu uzlabot šo tekstu, par ko ir vienojušās divas lielās partiju grupas. Un, manuprāt, jums vajadzētu mums parādīt, ka jūs esat izveidējuši tekstu, kas būtu labojams, un jūs būtu gatavi pieņemt arī citu priekšlikumus. Savas grupas vārdā es likšu priekšā patērētāju aizsardzības stiprinošus priekšlikumus. Mēs gribam aizsargāt patērētājus. Mēs esam dzirdējuši par dažādiem skaitļiem, par vienu miljardu kredītus, ko aptvers šis dokuments, bet tas varētu nākt par ļaunu patērētājiem. Mēs gribētu zināt, ka pietiekami ir nodrošināta patērētāja tiesības un aizsardzība, un šai aizsardzībai jābūt jēgpilnai. Vēl kāds punkts, kas mums šķiet svarīgs - ārpakalpojumi šajā jomā. Ir jābūt caurskatāmai un demokrātiskai pārskatāmībai. Tas nāks par labi ne tikai patērētājiem, bet sabiedrībai kopumā. Tad mēs redzēsim, vai jūs būsiet gatavi pieņemt mūsu grozījumus, ne tikai mūsu politiskās grupas grozījumus, bet arī citu grupu grozījumus vai arī ir notikušas tādas sarunas un izveidotas tādas dokumentas, ka nekādi grozījumi vairs netiks pieņemti. Paldies, Marko Valli! Paldies! Pūkstens deviņi tulki beidz darbu. Poco spazio a una discussione parlamentare ampia su un tema così importante come quello dei crediti deteriorati. Sicuramente